Dear friends. Dārgie draugi. Sāksim tagad balsošanu. Pirmām kārtām lūdzu pārbaudīsim. Tagad ir pārbaudas balsojums. Lūdzu ielieciet kartiņas. Un uh, sāksim pārbaudi, sāksim pārbaudi. Lūdzu spiediet pogas. Vēl dažas sekundītes ļaušu jums paspiest pogas. I close the vote. Tagad beidzam balsot. Jā, šķiet. Dear friends. Draugi, pirmkārt, mūsu sarakstā ir desmitais darba kārtības punkts par energoefektivitātes marķējumu. Mums ir nepieciešams saskaņā ar 69. punktu F eh, noteikumu balsot un jābalso tagad elektroniski personāla balsojums. Tas ir par pagaidu vienošanos, kas ir panākta neformālajās trialogos, balstoties uz reglamenta punktu 69F. Beidzam balsot! is a good result. Rezultāts ir ļoti labs, paldies. Ir ITRA komitejas apstiprinājums saņemts trialogu rezultātiem. Tālāk ir 11. darba kārtības punkts. Tas ir interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās. Tas ir uh, ziņojums par regulē, uh, regulu, kas tiek grozīta. Uh, un Kārlos Zariņa ir mūsu referents. 19. grozījums par pret atturas noraidīts. Grozījums 12 par pret atturas pieņemts. 95 par pret atturas noraidīts. Tran 16 par pret atturas noraidīts. 97. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 98 par, pret, atturs, pieņemts. 99 par, pret, atturs, pieņemts. Budžet 13 par, pret, atturs, noraidīts. Tran 17 par, pret, atturs, noraidīts. Kompromis 10 par, pret, atturs, pieņemts. Kompromiss 11 par pret atturs pieņemts. Kompromiss 12 par pret atturs pieņemts. Ejam tālāk. 126. grozījums. Pagaidīšu pāris sekundīt, lūs jūs atradīsiet grozījums 126. un mūsu manos dokumentos tā desmitā lapus ir pār pret atturs noraidīts. 20. grozījums par, pret, atturas, noraidīts 21 par, pret, atturas, noraidīts 22 par, pret, atturas, noraidīts, kompromiss 1 par, pret, atturas, pieņemts, 2 par, pret, atturas, pieņemts, regi 1 par, pret, atturas, pieņemts, kompromiss 2 par, pret, atturas, Pieņemts. Regi 2 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 31 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Regi 3 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tran 2 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 3 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 4 par. Pret. Atturas. Pieņemts grozījums 44, 45 par, pret atturs pieņemts, regi 6 par, pret atturs noraidīts, kompromiss 2a par, pret atturs pieņemts, grozījums 55 par, pret atturs pieņemts, 56 par, pret atturs pieņemts, 57 par, pret atturs Šo vajadzēs pārbaudīt. 57. Pārbaudīsim 57. grozījumu. Pa, vienas ETP deputāts par daudz. Jā, bet tagad viss kārtībā. Ļoti labi. Beidzam, beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 58 un budžet 6 ir identiski par pret atturas pieņemts. Budž 7 par pret atturas noraidīts. Regi 8 par pret atturas noraidīts. Grozījums 7 par un 61 par pret. Jāpārbauda divi grozīmi kopā. Beidzam balsot. Pieņemts. Skaidrs. 63 par pret atturs noraidīts. 64 divās daļās, pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret. Šoreiz, ja nāksies pārbaudīt, tad otrā daļa pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 5 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Regi 9 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tran 8 par. Pret. Jāpārbauda. Tran 8. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, nē, nē, atvainojiet. Madam Tojā. Tojas kundze, viņai nav līdzi deputāta kartītes. Jā, es saprotu. Tad līdz ar to ir noraidīts, jo vairākums nav. Amendment 9. Devītais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 6 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromiss 7 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Grozījums 79 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromiss 8 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Grozījums 80 par. Pret. 80, jā. Vēlreiz. Par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 pieņemts. Grozījums 94 par un tran 14 kopā par pret atturas noraidīts. Tran 13 par pret atturas noraidīts. Un tagad kop, balsojums kopumā par uh, ziņojumu projektu ar grozījumiem. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad ir balsojums, lai uzsāktu starp institūciju sarunas saskaņā ar 9069C eh, noteikumu punktu un sākam balsot personāla balsojums, beidzam balsot. Arī tas ir skaidri pieņemts. Sirsnīgi apsveicu mūsu referentu un paldies visiem. Un apsveicu, protams, arī komitejas. Tālāk ir Eiropas rūpniecības digitalizācija 12. punkts mūsu darba kārtībā. Referents ir Butikofere kungs. 67 un 68 kopā par, pret, atturas, norēdīts. 70 par, pret, atturas, pieņemts. 71 par, pret, atturas, norēdīts. Kompromas 9 par, pret, atturas, pieņemts. 75 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 10 par, pret, atturas, pieņemts. 81 par, pret, atturas, noraidīts. 83 par, pret. Šo pārbaudīsim. 83. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 84 par pret. Arī šeit ir tas pats vairākums ir un ir pieņemts. Nē, pārbaudīsim. Labi, 84, pārbaudam. 84, beidzam balsot. Kompromis 11 par. Pret. Atturs. Pieņemts papildinājusi 11. kompromisam par pret atturas jāpārbauda. Tātad pirmais papildinājums 11. kompromisam. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad mums ir otrais papildinājums 11. kompromisam par pret atturas Izskatās noraidīts, bet jāpārbauda. Tas ir otrais papildinājums 11. kompromisam. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromiss 13 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 99 par. Pret. Jāpārbauda. 99. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 100. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 101. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 103. Par. Pret. Atturs. Jāpārbauda. 103. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 106 par pret atturas. Noraidīt 105 par pret atturas. Pieņemts 104 par pret. Jāpārbauda 104. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 109 par pret pret, atturas, noraidīt 108 par, pret, jāpārbauda 108 grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts šoreiz 107 par, pret, atturas, noraidīts 110 par, pret, atturas, pieņemts 115 par, pret, atturas, pieņemts 116 par pret atturas pieņemts, kompromis 14 par pret atturas pieņemts, papildinājums 1 14. kompromisam par pret atturas jāpārbauda, kompromis 14 pirmais papildinājums. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais papildinājums 14. kompromisam par pret pret, labāk elektroniski. Beidzam balsot. Piecpadsmitais kompromiss par, pret atturas pieņemts, 141. grozījums par, pret atturas jāpārbauda, 141. Beidzam balsot. Noraidīts. 142 par. Pret. Atturs. Jāpārbauda. Beidzam balsot. Noraidīts. 143 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromiss 16 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromiss 17 par pret atturas pieņemts. Papildinājums 17. kompromisam par pret. Jāpārbauda. Tas ir papildinājums 17. kompromisam. Beidzam balsot. Noraidīts. 167 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 18 par pret pret atturas pieņemts. Papildinājums 18. kompromisam par pret. Jāpārbauda, tas ir par papildinājumu 18. kompromisam. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums 187 par pret atturas pieņemts Noraidīts. Kompromiss 20 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 21 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 206. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 22 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Papildinājums 1 21. 22. kompromisam par pret. Labāk pārbaudīsim. Pirmais papildinājums 22. kompromisam grozījumam. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais papildinājums 22. kompromisam par pret atturas pieņemts. Vai noraidīts? Nē, atvainojiet, atvainojiet, bija skaidri noraidīts. Bet labāk pārbaudīsim. Tas ir otrais papildinājums 22. kompromisam. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad ir 23. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Papildinājums 23. kompromisam par, pret atturas noraidīts. Jā, ja? labāk pārbaudīsim. 23. kompromisa papildinājums. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojiet. Tiešām labi, ka jūs man ieteicāt pārbaudīt to. 223 par pret. Atturas Pārbaudīsim. Lūdzu, celiet rokas, jo savādāk es neredzu skaidri, kā jūs balsojat. Beidzam balsot. Noraidīts. 224 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 229 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 24. kompromiss. Par pret atturas pieņemts papildinājums 24. kompromisam par pret Pārbaudīsim, ja nav skaidrs līdz galam. Papildinājums 24. kompromisam. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Papildinājums 25. kompromisam par, pret. La labāk pārbaudi. Um, I closed the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 241. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 28 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 29 par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 269 par pret. Labāk pārbaudīsim. 269, 269, beidzam pārbaudi. Noredīts. 270 par pret. Atturas jāpārbauda. Būs labāk. Beidzam balsot. Noraidīts. 271 par pret atturas norēdīts. 272 par pret atturas pārbaudīsim. 272 pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Norēdīts. 272 par 73 par pret atturas norēdīts. 274 par pret atturas norēdīts. 275 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 30 par pret atturas pieņemts. Imko 13 par pret. Pārbaudīsim. Imko 13. Imko 13. Beidzam pārbaudi. Pieņemts. 284 par pret atturas pieņemts. 286 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 31 par pret atturas pieņemts. Papildinājums 31. kompromisam par pret. Labāk pārbaudīsim. 31. kompromisa papildinājums. Beidzam balsot. Noreidīts. 297 par pret. Pārbaudīsim arī šo. 279. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromis 32 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 327. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim. 327. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 33 par pret atturas pieņemts. 325 par pret. Pārbaudīsim. 325. Beidzam balsot. Pieņemts. 329 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 329. Beidzam balsot. Pieņemts. 331 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 332 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tran 1 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tran 2 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tran 3 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tran 4 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tran 7 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tran 9 pār pret atturas pieņemts, tram 10 pār pret atturas pieņemts, empl 2 par, employment 2 par, pret pārbaudīsim, empl 2 grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad ir empl 10 pār pret atturas, apārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Empul 12 par. Pret atturs pieņemts. Empul 21 par. Pret. Noraidīts. Empul 23 par. Pret. Atturs. Noraidīts. Employment 26 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Empul 27 par. Pret. Pārbaudīsim. Employment 27 grozījums. Beidzam balsot. Norēdīts. Tālāk ir kult 8 par pret atturas pieņemts. Kultūra 11 par pret atturas pieņemts. Kult 12 par pret atturas pārbaudīsim. Tas ir grozījums Culture 12. Beidzam balsot. Pieņemts. Culture 13 par pret. Pārbaudīsim. Kolča 13 grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Kalča 16 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Imko 6 par. Pret. Jāpārbauda. Imko 6. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā. Imko 10 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Imko 12 par. Pret. Jāpārbauda. Imko 12. Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 18 par. Pret. Vēlreiz. Imko 18. Labāk pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 1 par. Pret. Atturas pieņemts. 17 par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 2 par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 3 par. Pret. Atturas pieņemts. 27. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 4 par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 5 par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 6 par. Pret. Atturas pieņemts Grozījums 43 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. Papildinājums 7. kompromisam par pret. Pārbaudīsim. Papildinājums 7. kompromisam. Beidzam balsot. Pieņemts. 48 par pret. Atturs noraidīts. Kompromiss 8 par pret. Atturs pieņemts. Grozījums 58 par, pret, atturs, noraidīts. Tran A par, pret, atturs, pieņemts. Tran E A par, pret, atturs, pieņemts. Employment B par, pret, pārbaudīsim. Employment B. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais par. Pret. Pārbaudīsim. Tas ir pirmais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Divi par. Pret. Arī šo pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais par. Pret. Vēlreiz. Trešais. Pārbaudīsim trešo grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Ceturtais grozījums. Pārbaudīsim ceturto. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieci par. Pret. Pārbaudīsim, atvainojiet, jo nevar uzreiz saprast. Piektais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Septītais grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot ir pieņemts. Un tagad galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Labi. Lielas paldies, beidzam balsot un ir pieņemts. Ar lielu vairākumu līdz ar to sirsnīgi sveicam mūsu referentu. The... Man ir jautājums par dažiem jaunumiem šajā ziņojumā. Uh, Uh, te ir kompromisa papildinājumi, jo ir tā, ka tikai kompromisā ir jauni uh, redakcionāli risinājumi, bet ko īsti nozīmē papildinājums kompromisam? Uh, well, uh, it is, uh, it is... Nu, teiksim, mūsu komitejā tā ir tāda ļoti tipiska pieeja. Tipiska, tiešām. Mums bija šādi priekšlikumi. Uh, Mēs balsojām kopā ar IMCO komiteju, un tie bija tie un vieni un tie paši priekšlikumi. Tātad balsojām kopā ar IMCO par digitālo vienoto tirgu. Tas bija IMCO priekšlikums. Vispirms, ja es gribētu papildināt, tad šeit nav minēts autors, nec autors, nec politiskā grupa. Kurš tad nāca klajā ar šo priekšlikumu? Uh, Otrakārt, ja es eh, balsoju par kādu kompromisu, man ir jāsaprot, kā tas izskatīsies kopā. Visās eh, pārējās komitejās mēs balsojam par šādu papildu piezīmi pirms balsojam par kompromisu. Un tagad es nezinu, kā tas beigās izskatīsies, bet mani piespiež balsot par kompromisu. Tā nav korekta rīcība, un tas runā pretī visiem iespējamiem noteikumiem. Referent kungs, kolēģi, mēs nolēmām, kā mēs akceptēsim šādu procedūru. Šo lēmumu pieņēmām kopā ar IMCO komiteju. Jā, protams, ītra komitejā tas varbūt nav uh, parastais rīcības veids, bet ņemot vērā, ka darbojāmies kopā ar IMCO, tad mums bija šādas problēmas, un mēs nolēmām papildināt mūsu kompromisus. Tātad jautājums, kā mums risināt šādas problēmas nākotnē. Protams, mums nāksies sadarboties ar IMCO arī pie citiem dokumentiem. Tieši tāpēc mums ir svarīgi zināt, vai komiteja vēlas iekļaut papildinājumus kompromisos. Mēs panācām vienošanos ar IMCO par digitālo vienoto tirku. Tagad būtu tik ofera kungs. Priekšādā tā godāmie kolēģi, Par procedūru vienojās visas grupas, kas uh, piedalījās divās ēnu referentu sanāksmēs, kuras mēs norganizējām. Vienīgā grupa, kas nepiedalījās, bija ENF. Visas pārējās grupas piekrita šai procedūrai. Un lūk, kāds bija saturs. Attiecībā uz dažiem kompromisu grozījumiem mums bija vienošanās starp piecām vai pat vairākām grupām, bet ja bija runa par papildinājumiem, tad bija vienošanās pār, starp trīs, četrām grupām, tātad grupu skaits bija mazāks. Un šī vienošanās tika panākta. Ja jūs runājat par procedūru, ka to vajadzētu pārskatīt, nu, šeit nav nekādu triku. Uh, Mēs vienkārši izvēlējāmies šādu pieeju, ņemot vērā, ka vairākumi referentu sanāksmēs atšķīrās. Tātad, attiecībās papildinājumiem bija vienošanās starp vismaz trīs politiskajām grupām, kas bija pārstāvētas ēnu referentu sanāksmē. Draugi, es gribētu kaut ko ieteikt, kas varbūt noderētu mūsu nākotnē. Koordinatoriem vajadzētu apspriest šo jautājumu pēc tam, kad viņi ir konsultējušies ar politiskajām grupām. Pašlaik šādās atklātās diskusijās ir ļoti sarežģīti atrisināt šo jautājumu. Iespējams, ka daži kolēģi teiks, jā, tā ir pareiza procedūra, kamēr citiem šī procedūra neliksies pareiza. Cik tās saprotu, mēs atstāsim šo jautājumu koordinātoru sanāksmē. Pašlaik mēs noteikti nevaram izmainīt šo procedūru. Mēs par to nobalsojām, un kā mēs dzirdējām, referenti un ēnu referenti nolēma rīkoties šādā veidā. Ja jūs vēlaties diskutēt, es, protams, došu jums vārdu. Tojies kundze, Turmes kungs, Kāriņa kungs un jūs. Tātad viens pēc otra. Priekšsēdētāji. Pēc tam, kad referents izteicās, es eh, iespējams vairs eh, neko gudrāku nepateikšu, bet tā kā es pieteicos runāt, tad es gribētu norādīt, ka šī procedūra tika pieņemta vienojoties eh, starp ēnu referentiem. Un mēs norādījām, ka, ja šeit parādās tādi mm, nesvarīgi punkti, kas ir daļa no kompromisa, tad par tiem var nobalsot kā par papildinājumiem. Neviens eh, nebija pret to, un uzskatu, ka referents rīkojās absolūti korekti. Visi punkti tika izskatīti, un domāju, ka mēs nākotnē arī varētu izvēlēties šādu procedūru. Uzskatu, ka jūsu priekšlikums ir labs, varbūt mums vajadzētu par to apspriesties nākamajā koordinātoru sanāksmē. Attiecībās pārējo Es domāju, ka mēs ar ļoti lielu vairākumu mm, vienojāmies par svarīgu jautājumu, par svarīgu ziņojumu, un es negribētu tagad to visu kaut kādā veidā ietekmēt šāda sīka institucionāla jautājuma dēļ. Kariņkungs. Jā, tā kā esmu koordinators, man vajadzētu būt priecīgam, ka varēsim apspriesties par to koordinātoru līmenī, bet šķiet, ka šeit ir runa par reglamentu. Domāju, ka tas ir pavisam leģitīms jautājums. Kas tad īsti ir kompromiss? Tas ir uh, teksts, jauns teksts, kas balstās uz iepriekšējiem grozījumiem. Un mums ir vairāk kārt bijis tā, ka mēs nobalsojam par kādu no šiem grozījumiem kā par papildinājumu, bet uh, šīs papildinājums iepriekš ir iesniegts kā grozījums no kāda deputāta puses. Ja uh, tiek papildināts kompromiss, nu tad varētu likties, ka tas ir cits kompromiss, tam ir pilnīgi cits status. Mums ir jādomā, kā tas viss atbilst kompromisam. Iespējams, tas varētu būt gadījums, ka tas ir labs kompromiss. Edition, but... Un jebkurā gadījumā mēs šo balsojumu tagad klasificējam tā īpenajā veidā. Šobrīd mēs esam. Uh, tā kā zaudētāji, bet visu labā mums ir jāpadomā par to, vai mēs vispār kaut kad gribēsim vēl izmantot mm, šādu procedūru, bet īstenībā tas jautājums nav tāds, kas būtu jārisina koordinatoriem, tas ir sasīts ar reglamentu, un tāpēc visai komitejai par to būtu jālemj. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu apstiprināt to, ka tiešām referents un koordinatori un ēna referenti uh, viņiem nav nekāda tiesība mainīt reglamentu vienkārši tādēļ, ka viņiem tā gribētos. Vienkārši ir kaut kas, ko mēs varētu tā vēl kaut kā piemetināt kaut ko, un papildinājums kompromisam vairs nav sākotnējais kompromiss, par kuru esam vienojušies. Priekšādētāji, jūs jau divi ar pus gadus esat, uh, bijāt uh, komitejas priekšsēdētājs, un jūs uh, brīvprātīgi atteicāties, un jūs diez vai uh, varētu pieņemt šādu risinājumu, kas būtu pie, pret reglamentu. Manuprāt, ir nepieciešams skaidri un gaiši pateikt, lai mēs tā nedaram, un arī IMCO, lai tā nedara. Paldies! Nīblers kundze un pēc tam uh, pārējie runātāji. Kārtība šeit ir ļoti svarīga. Tātad Nīblers kundze. Liels paldies priekšētētājs arī izteikšos īsi. Es vēlētos atbalstīt tos kolēģus, kas minēja, ka pirmkārtām uh, Uh, šeit ir runa par reglamentā noregulētu jautājumu. Tātad te nav runa par to, kurš te ar to rīkosies, vai te būs koordinātori vai ēnu referenti vai kāds cits. Es uh, atklāti sakot nepārzinu šo situāciju, nezinu, ka kaut kas tāds uh, būtu noticis. Es gribētu, lai jūs priekšādātāji kungs m, mm, visu to. Uh, noskaidrotu, ņemot vērā reglamentu un izskaidrotu šo situāciju nākamajā sanāksmē. Tātad es vēlētos, lai jūs šo jautājumu noskaidrotu. Paldies! Jā, lūdzu! Okay. Uh, just to add something else. Uh, imagine if we go with this practice. And... Ja mēs rīkosimies šādā veidā, tad uh, Mums vajadzētu paskatīties, vai šeit jau ir kaut kādi noteikumi. Mēs nedrīkstam šeit pieņemt ziņojumus, kas neparedz tādu skaidru procedūru. Tātad Es īsti nezinu, kā mums vajadzētu rīkoties. Es nezinu, ko dara IMCO, bet uzskatu, ka ITRE komitejā balsojot par ziņojumiem mums nevajadzētu tā darīt. Un ko tad mēs darīsim, mēs balsosim par tiesību aktiem? Draugi, kā jau es minēju pirms pāris minūtēm, šo jautājumu mēs apspriedīsim koordinātoru vidū. Protams, ka es izskaidrošu šo situāciju, jo Angelikai ir pilnīgi taisnība, tā ir mana atbildība. Taču man jums ir jāpasaka, ka Es esmu darbojies um, komiteja priekšādātā konferencē un vēlos jums norādīt, ka iekšējie noteikumi komitejās mazliet atšķiras. Ne viss ir pilnīgi skaidri noteikts mūsu reglamentā. Piemēram, uh, šīs uh, punktu izsoles, tas viss ir atkarīgs no komitejas. Mēs uh, uh, nu, izmainījām šos noteikumus pirms īsa brīža. Tātad Ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs iepazītos ar visiem noteikumiem. Noteikumos, kā jau es minēju, eh, nav viss pilnīgi skaidrs. Dažas komitejas mums dod piemēru, un tāpat vēlos jums norādīt, ka, ja nebūtu bijis šādu gadījumu iepriekš mūsu komitejā, es nevēlētos norādīt, ka es tagad mainīšu noteikumus un tagad rīkosimies pilnīgi citādi, bet es varu jums dot uh, piemērus. Gribētu pielikt punktu šai diskusijai. Protams, mums ir jāpieņem lēmums attiecībā uz nākotni, šeit jums piekrītu, un mums ir vajadzīgi pastāvīgi noteikumi. Iespējams, ka dažas izmaiņas ir pieņemtas mm, pakļaujoties IMCO, kas uh, lika mums iet šādā virzienā, bet mēs varam pateikt, ka vairāk nekad tā nerīkosimies. Butikofer kungam tagad pēdējais vārds. Priekšādātāja kungs. Mēs uh, varam uh, to skaidrot vai nu šādā vai tādā veidā. Mēs uh, vienkārši pieņēmām šo lēmumu, tāpēc, ka bija vienprātība. Un nevienam, kas piedalījās ēnu referentu sanāksmē, nešķita, ka viņš pārkāpj noteikumus. Otrakārt, es vēlētos šo Wernera Langena personisko uzbrukumu man noraidīt. Tātad viņš teica, ka ja būs zaļo referents, tad mēs uh, izmainīsim noteikumus. Werner, tas nav godīgi. Paldies, kolēģi! Mēs esam tādi satraukti pašlaik. Varbūt mums vajadzētu pāriet pie nākamā balsojuma. Mēs noteikti atrisināsim šo problēmu mūsu komitejā un varu jums norādīt, ka mūsu noteikumi nav pilnīgi skaidri, lai mēs to tik vienkārši tagad atrisinātu. Mērtānkungs, jā, protams. Uh, Jā, es pieteicos runāt, paldies, ka jūs man devāt vārdu. Es gribētu zināt, ar ko mēs šeit spēlējamies, kāpēc mēs nogaidījām līdz balsojuma beigām, lai tagad uzsāktu šādas debates. Vai tagad šīs debates tiks nodotas koordinatoriem, vai tas nozīmē, ka mēs, deputāti, tagad esam nobalsojuši par neko? Es gribētu, lai viss ir pilnībā skaidrs. Ja ir kaut kādas grūtības, ja ir atšķirīgs viedoklis par balsojumu, tad. Uh, vajadzēja šos strīdīgos jautājumus pacelt pirms mēs pabeidzam balsot. Kolēģi, mēs pabeidzām balsojumus, un mēs apspriedām šo jautājumu kāds 15 minūtes. Balsojums uh, ir akceptēts, balsojumā nekas netiks mainīts. Tagad uh, gribu norādīt, ka Eiropas rūpniecības digitalizācija ir apstiprināta. Balsojums ir pieņemts un nekas netiks krosīts. Nākamais balsojums - finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējiem budžetam. Parlamenta un padomes regulas grozījumi. Ļoti daudz dažādu skaitļu. Vispirms astotais grozījums. Astotais grozījums par pret atturas. Devītais par pret atturas pieņems. De desmitais. 25. kopā par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pārbaudīsim. 24. grozījums. Beidzam balsot.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 Lūdzu, celiet rokas. Tagad mums ir jāpārbauda otrais grozījums. Pārbaudīsim otro grozījumu. Iespējams, ka vairākums būs pār, bet nebija īsti skaidrs. Beidzam balsot. Protams. Lūdzu, celiet rokas, savādāk es neko nesaprotu. Trešais un 13. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts jāpārbauda. Ceturtais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Piecpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, arī pieņemts. Sešpadsmitais par, pret pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Nākamais ziņojums. Ak, tas bija es. Atvainojos par to. That. <laughs> Well, I'm Speedy Gonzales, I understand. Okay, good. good. Jā, pārsteidzos. Tagad nākamais uh, punkts. Mihāla Bonī ziņojums. Eiropas uh, gigabītu sabiedrība un 5G. 44 par, pret, atturas noraidīts. 45 par, pret, atturas noraidīts Es pateicu, ka pieņemts, jā, pieņemts. 46. par, pret, atturas pieņemts. 47. par, pret, atturas pieņemts. 48. par, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 61. par, pret, pārbaudīsim. 61. grozījums. Šķiet, ka liels vairākums. Beidzam balsot, protams. Varbūt es eh, pieteikšu grozījumus mazliet lēnāk. Jums ir jādod laiks pacelt roku. 62. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 64. par, pret, atturas pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 69. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 6. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 81. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 82. par, pret, atturas pieņemts. 8. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 103. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 104. par, pret, atturas pieņemts. 105. par,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 pret atturas pieņemts. 121. par, pret atturas pieņemts. 122. par, pret atturas pie... noraidīts. 123. par, pret atturas pieņemts. 124. par, pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 134. par, pret atturas pieņemts. 135. par, pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 135. Beidzam balsot. Pieņemts. 138 par, pret. Pārbaudīsim. 138. 138. grozījums beidzam balsot. Noraidīts. 137. par, pret, atturas noraidi pieņemts. 138. pār, pret, atturas pieņemts. 12. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 13. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 150. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 151. par, pret, atturas pieņemts, 152. par, pret, atturas pieņemts, 153. par, pret, atturas Norādīts. 154. par, pret, atturas norādīts. 155. par, pret, atturas nepārbaudīsim 155. Beidzam balsot. Noraidīts 158. par, pret, atturas pieņemts. 157. par, pret, atturas pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 175. par, pret, pārbaudīsim 175. 175. Beidzam balsot. Norādīts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 183. par, pret, pret atturas pieņemts. 186. par pret atturas pieņemts. 187. par pret atturas pieņemts. 189. par pret pārbaudīsim. 189. grozījums. 189. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. kompromiss par pret, atturas pieņemts. 194. par, pret, pārbaudīsim 194. grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. 18. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 20. par, pret, atturas pieņemts. 21. par, pret, atturas pieņemts. Tas bija 216. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 225. par, pret, atturas noraidīts. 228. par, pret, pārbaudīsim 228. grozījumu. 226. Beidzam balsot. Norādīts. 227. par, pret, pārbaudīsim 227. 227. Beidzam balsot. Norādīts. 228. par, pret pret. Jāpārbauda 228. 228. Beidzam balsot. Norādīts. 229 par, pret, atturas, norādīts. 230 par, pret, pārbaudīsim. 230. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 25. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 226. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 248. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kult 1 par, pret, atturas, pieņemts. Kult 8 par, pret, atturas, pieņemts. Kult 10 par, pret, atturas, pieņemts. Kult 14 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 11 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 3, 30 par, pret atturas pieņemts. Regī 11 par, pret atturas pie, noraidīts. Tran 20 par, pret atturas pieņemts. Tran 21 par, pret atturas pieņemts. 25 par, pret atturas pieņemts. 27 par, pret atturas pieņemts pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 14. par, pret, atturas pieņemts. 15. par, pret. Pārbaudīsim 15. grozījumu. 15. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. par, pret, atturas pieņemts. 18. par pret pārbaudīsim 18. 18. grozījums. Pārbaudam 18. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. par pret atturas pārbaudīsim 19. Beidzam balsot. Norādīts 20. par, pret, atturas, pieņemts 21. par, pret, atturas, norādīts 22. par, pret, atturas, pieņemts 25. par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 42. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 43. par, pret, atturas pieņemts. 1. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 2. par, pret, atturas pieņemts. 3. par, pret, atturas noraidīts. 4. par, pret, atturas pieņemts pieņemts 5. par, pret atturas pieņemts 6. par, pret. Pārbaudīsim 6. grozījums. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad galīgais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Balsojam par visu ziņojumu kopā. Beidzam balsot. Skaidrs vairākums. Apsveicam referentu. Lielas paldies! Līdz ar to balsošanu esam beiguši. Well, uh, I've got some responsibilities. Man šeit ir arī zināmi uh, uzdevumi un arī atbildība sakrā ar gāzes piegāžu drošumu. Diemžēl tāpēc man ir jūs jāatstāj. Un nākamos punktus mūsu itra komitejas darba kārtībā izskatīsiet tagad eh, Henkela kunga vadībā. Viņš ir priekšsēdētāja vietnieks mūsu komiteja, un viņš palīdzēs arī vadīt šīs komitejas darbu. Lūdzu, jūs varat iesaisties manā vietā, bet ja vēlaties, paldies! Eh, paldies eh, par šo lielo godu! Paldies tev, ātrais Gonzāles. Tagad Spaidermenis pārņems šo darbu. Es gribētu jums atgādināt uzreiz, ka Eiropas Savienības kosmosa stratēģija ir ļoti svarīgs jautājums. Tas nosaka arī mūsu kosmosa stratēģiju un politiku tuvākajiem gadiem. Tam ir milzīga nozīme. Un ITRE komitejā bija arī organizēta publiska uzklausīšana par šo stratēģiju. Tas bija pagājušajā gadu novembrī. Uh, Mums bija arī viedokļa apmaiņa ar priekšstādāju vietnieku, Šefkoviču kungu, ar Bjankovskas kungu no komisijas un arī Vārneru kungu no Eiropas kosmosa aģentūras. Mums rīzībā 45 minūtes, lai izvērstu šo debati. Un es tagad došu vārdu priekšsēdētājiem. Nē, nevis priekšsēdētājiem, bet gan. Uh, referentei Kreolas kundzi. Uh, um, jā. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jā, neesmu, ref, eh, neesmu priekšsēdētāja, bet referente gan. Uh, es domāju, ka komisija šeit ir nākusi klajā ar ļoti labu priekšlikumu, visaptarošu priekšlikumu. Es domāju, ka tas ir ļoti labs ļoti laba zīme, jo tik tiešām ir tā, ka kosmosa politika, nu jā, varam teikt, tas ir tiešām ārpus uh, mūsu planētas Zemes, bet te pašā laikā kosmosa lietas ietekmē ekonomikas attīstību. Un es domāju, ka mēs kā parlaments mums ir nepieciešams no savas puses skaidri pateikt, kāda ir mūsu nostāja. Paldies mūsu referentam, ēnu referentiem, ar kuriem mums jau bija iespēja tikties. Šī ir vēl viena iespēja skaidri pateikt, kādas ir parlamenta prioritātes. No manas puses ir nepieciešams skaidri pateikt, ka arī ziņojumā par Galileo un Kopernikus mēs esam noteikuši prioritātes, ir nepieciešams turpināt šīs programmas tā, lai visas dalībvalstis skaidri saprat, saprastu, ka satelītu uh, satelīti nedzīvo mūžīgi, ka viņiem ir nepieciešami atjauninājumi, papildinājumi, ņemot vērā to, ka kosmos tiek arvien plašāk izmantots, mums ir jārunā par tādiem jautājumiem, kas ir dārgi jautājumi, bet ārkārtīgi svarīgi. Tā ir uh, attieksme pret uh, kosmosa atkritumiem, tāpēc arī paldies Esai, kura jau ir daudz izdarījusi Un tiešām paldies un vēlreiz vēlos teikt, ka ESA nav pēc savas būtības Eiropas institūcija tādā ziņā, ka tā būtu Eiropas Savienības ESA, bet tā ir organizācija, kurai, kurā Eiropas uh, Savienības dalība valstis darbojas. Un sadarbības starp Eiropas Savienību un ESA ir ļoti svarīga un ļoti laba šobrīd, un tāpēc ir nepieciešams šo sadarbību turpināt tā lai mēs varētu risināt šos jautājumus kopā. Un vēl viena lieta, uh, ko mūsuprāt vajag ņemt vērā, tas ir jautājums ir uh, par kiberaizsardzību arī kosmosā. Un arī tas iekļaujas šai ziņojumā. Runājot par kosmosa uh, industrijā, industrijā varam teikt, ka tas ir būtisks ekonomikas faktors un mums ir nepieciešam, nepieciešams tieši MVU padarīt vieglāku izmantot Galileo un Kopernikus un nodrošināt ekonomisko atdevi. Un lai būtu arī labāka piekļuve visām šīm idejām un lai būtu labākā organizācija, mums ir nepieciešams arī vienkāršota piekļuve datiem. Un te pašā laikā ir svarīgi panākt to, lai uh, Uh, būtu savietojamība ar Galileo signāliem, ja mēs runājam par uztvērējiem. Skaidrs, ka šiem ražotājiem ir milzīga interese, taču kur nepietiek ar savu interesi, mums kā Eiropas Savienībai ir nepieciešams nodrošināt šo interesi, respektīvi, lai varbūt ar likumdošanas normām nodrošinātu labu darbību. No vienas puses, protams, ražotājiem ir jāskatās, ko viņi var izmantot, bet te pašā laikā mums, kā Eiropas Savienībai, ir jādarbojas. E, jāuzsver arī reģionālā dimensija, jo tieši tajos reģionos, e, kur e, trūkst iespēja šobrīd, ir iespēja paplašināt, izmantot kosmosa aspektus. Manuprāt, ir nepieciešams kohēzijas politiku izmantot, lai varētu nodrošināt stimulus darboties šajā jomā. Tātad uh, kosmosa industrijas upstream, manuprāt, ir ļoti svarīgi uh, aizsargāt mūsu ražotājus no netaisnīgas konkurences, no, citi, no citām pusēm, un mm, mēs nevaram obligāti garantēt uh, visas iespējas. Bet runāt par telekomunikācijām šobrīd ļoti aktuāls jautājums ir satelīta izmantošana telekomunikācijām, lai nodrošinātu uh, piekļuvi arī tas attiecas uz ātrgaitas interneta nodrošināšanu. Tas ir milzīgs potenciāls, kas ir izmantojams tieši tādēļ. Uh, ir jānodrošina frekvenču pieejamību. Par budžetu pāris vārdi. Jā, tik tiešām mēs zinām, ka kosmosa uh, pasākumi, cevišķi runājot par digitalizāciju, jā, ka visas šīs jomas prasa diezgan lielas investīcijas. Taču mums kā parlamentam ir jāsaprot, ka pievienotā vērtība ir liela, tāpēc arī mums ir nepieciešams pieprasīt attiecīgos budžetē asignējumus nākamajā daudzgadu budžeta plānā. Un kā mēs varam uh, risināt šos jautājumus par budžetu, arī par pārvaldību. Es uzskatu, ka komisijai un esai ir nepieciešams turpināt attīstīt noteikumus, lai gan ietvers jau eksistē, bet tomēr ir nepieciešams turpināt. Un beig, nobeigumā runāšu par drošību. Skaidrs, ka drošība ir ļoti svarīga. Mums ir nepieciešams izmantot programmas civiliem mērķiem, bet tie pašā laikā jāsaprot, ka datus var izmantot arī drošības dimensijā. Mēs tagad runājam par Eiropas drošības un aizsardzības politiku, un arī šeit ir jāņem vērā tas, ka mēs eh, mūsu kosmosa programmas varam izmantot. Paldies! More than six minutes. I hope you catch up with your concluding remarks. Now... Paldies, eh, jūs runājat gan 6 minūtes, eh, bet es to ieskatīšu arī pie noslēguma komentāriem. Mums tālāk ir ēnu referentiem jādod vārds. Grosits kundzes vietā runās Sanders kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju arī atvainēties mm, Grostetes kundzes vārdā, jo viņai bija jādodās uz Parīzi, tur bija arī tāda um, politiska sanāksme, un es izlasīšu to, ko viņa uzrakstīs. Es gribu pateikties Krents kundzei par uh, ļoti labo ziņojumu, tas veido tādu solīdu pamatu, un tur ir ļoti daudz pozitīvu punktu. Pirmo reizi Eiropas komisijas vārdā mēs lasam tādu patiesu Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju, un tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības nākotnē. Jo jo tas attiecas uz daudziem sektoriem un sektori attīstība ir saistīti ar kosmosa sektoru attīstību. Un tāpēc jādomā par šīs stratēģijas horizontālo raksturu. Tas um, attiecas gan uz zvejniecību, gan uz lauksaimniecību, gan mm, vidas pārvaldību un tā tālāk. Uh, Eh, šī digitālā pārvaldība satelītu palīdzība, tā palīdz vadīt situāciju visās nozarēs un eh, kalpo pilsoņu vārdam. Šī ir ļoti svarīga šī stratēģija, un tāpēc Eiropas Savienībai ir jāspēlē ļoti aktīvu lomu lai garantētu neatkarīgu Eiropas piekļuvi kosmosam, bet, protams, respektējot arī stabilo starptautisko kontekstu, un tāpēc eh, arī publiskā atbalsta paušana ir ļoti spēj, spēcīga, un mums ir jāveido mm, savatīstība arī konkurences starptautiskās apstākļos. Mums ir jābūt konkurētspējīgiem, un Eiropai ir jāatbalsta Arianu un Vēga palaišanas iekārtas, un ir eh, Eiropa Eiropas pozīcija ir skaidra. Mēs uzskatām, ka ir jābūt neatkarīgai piekļuvē kosmosam un ir jāatgriež arī Eiropai vairāk kā 40 tūkstoši darba vietas. Mums ir jāstrādā Eiropas līmenī un jānodrošina arī palaišanas iekārtu rentabilitāti. Arī infrastruktūru, tas ir ļoti svarīgs punkts šajā stratēģijā. Šī te infrastruktūra ir nepieciešama, lai nodrošinātu satelītu palaikšanu. Un mēs gribam arī izlemt, kādu veidu lidojumus mēs gribam attīstīt. Pirmām kārtām mums ir jābūt tādai attīstībai, kas dod īpašu vietu arī mazajiem un vidējiem uzņēmiem, tiem, kas ir īpaši spēcīgi savā nozarē un arī attiecīgi piekļuva datiem ir jāsniedz. Tālāk par CO2 emisijām es atbalstu referents um, priekšlikumu, bet um, vajadzētu to paplašināt, uh, iekļaujot arī metānu līdzsakus visām siltumēs efektu izraisošām gāzēm. Tam ir nepieciešams arī budžets uh, pietiekami liels, lai attīstītu um, šo kosmosa stratēģiju, un, uh, lai mēs varētu konkurēt visā pasaulē, un lai mēs varētu arī izpildīt savas ambīcijas, ņemot uh, vairāk mums jāatbalsta arī Kopernikus Galileo un pārējās programmas, kas jau ir. Un mums nākotnē jāspēr tādu soļu, lai mēs to nenožēlētu, nenožēlētu vēlāk. Paldies, EKR grupas vārdā runās Tolsenovska kungs. Paldies, priekšsēdētā kungs gribētu pirmām kārtām pateikties mūsu referentei par to, ka viņa ļoti labi jau ir sākusi strādā un tiešām sākums ir labs. Mēs esam jau sadarbojušies pie rezolūcijas, un varu teikt, ka rezolūcija jau ir ļoti laba. Viens no rezolūcijas elementiem bija tas lūgums, lai komisija varētu uh, Galileo un Kopernikus programmas paplašināt un iekļaut, uh, izmantojot legislatīvo uh, priekšlikumu, tā saucamo Space Check kopā ar komisiju. No komisijas tagad mums ir jauna priekšlikuma un nav tur iekļauti spējas ček vai kontrole, piemēram, elektrokomunikācija kodeks. Tāpēc es domāju, ka ir nepieciešams runāt par vēl vienu elementu, par ko jau ir runājis mūsu, prie, mūsu referente. Tas attiecās uz ātrgaitas datu pārraide un ka ir nepieciešams 5G ietvaros uh, to papildināt, jāsaprot, kāda ir Eiropas, kāds Eiropas Savienībā ir labums. Tie ir aspekti, par kuriem ir jādiskutē. Vēl viena lieta, par ko es gribētu runāt, ir Galileo Kopernikus programmas potenciālo izmantošanu un ESA aģentūras darbu. Ir nepieciešams izmantot sinerģiju un jaunas tehnoloģijas, lai nodrošinātu Kopernikus sistēmas uh, pēc iespējas lielāku drošību. Jūs pieminējat sadarbību ar trešajām valstīm, un šajā kontekstā es gribētu vēlreiz aicināt, lai apvienotā karalisti uh, turpinātu būt mūsu tuvākais partneris Eiropas Savienībai, jo mums ir nepieciešams gan eksperta zināšanas no apvienotās karalists ekspertiem. Vēlos teikt, ka, ka ir dažāda veida priekšlikumi. Mūsu politiskā grupa uzskata, ka ir nepieciešama laba sadarbība, nevis jaunu uh, programmu izveide Eiropas Savienībā. Vēlreiz paldies referentei. Thank you, Evelyn. Paldies, par to, ka ieturējāt arī laika grafiku. Ehm, tālāk eh, Van Noihoizens kundze. Paldies priekšsēdētāji, arī es gribētu pateikties Krēlas kundzei par ļoti lielisko darbu un par lielisko sadarbību līdz šim. Eh, ir iesaistīti sarunās arī visi interesētie, un tas ir ļoti labs tāds starta punkts. Es uzskatu, ka projekt, eh, projekts ir ļoti līdzsvarots, un tur ir identificēti paši svarīgākie jautājumi, kurus mēs gribētu mm, risināt, lai mēs arī varētu veicināt mūsu kosmos plāns. Eh, bet ir tomēr atsevišķas prasības, ko es gribēju izcelt attiecībā uz kosmosu sektoru. Vispirms pētniecības investīciju palielināšanu saistībā ar uh, kosmosu. Šeit gribētu īpaši izcelt devītās programmas nozīmi. Uh, kosmosam. Tas ir ļoti svarīgi, jo īpaši, ja mēs eh, domājam par ātru, lielā ātrumu interneta, satelīta komunikācijas un arī šo, šīs palaišanas iekārtas un citus tehnoloģiskos jaunievedumus, un ja mēs gribam būt priekšgalā, tad mums ir jāfinansē arī zinātni un pētījumi. Un otrs apsvērums arī saistīts ar pirmo, jums ir arī jāpild solījumi atbalstot to ar naudas līdzekļiem. Es domāju, ka mēs varam uzdot sev jautājumu, kāpēc mēs esam kā klienti, kāpēc mēs pērkam, kāpēc mēs pērkam datus no ārpuses, kāpēc mēs neizmantojam, teiksim, datus vai katru telefonus, izmant, kas izmanto Galileo struktūras. Tas būtu labs sākums. Uh, Tālāk ir kiberdrošība. Es domāju, ka mums ir nepieciešams uzlabot kiberdrošības standarts, jo mūsu kosmosa eh, infrastruktūra tā ir digitāla un tā ir ārkārtīgi eh, tāda jutīga un mm, komisija jānodrošina, lai visas attiecīgās iestādes būtu nodrošināšanās ar ārkārtas plāniem, kas pasargātu no kiberuzbrukumiem. Un visbeidzot, komunikācijas stratēģija citrunātāji arī tam pieskārās. Ja mēs gribam investēt kosmosā, tad mums ir nepieciešams arī mm, demokrātisks atbalsts. Un es domāju, ka stratēģija, komunikācijas stratēģija, jo īpaši būtu jābalsta uz trim pilāriem. Pirmais ir informācijas sniegšana sabiedrībai kopumā. Sabiedrībai kopumā tiešām ir jā, jāsaprot, kādi šeit ieguvumi sagaidāmi no visa šī plāna, ko tie iegūs ikdienas dzīvē. Uh, Tāpēc eh, stāstiem par kosmosu ir jābūt piezemētākiem. Otrkārt, izglītības skolās mums ir jāiedvesmo jaunieši un bērni, lai viņiem būtu vēlēšana, eh, tāda grība kļūt par kosmospētniekiem, par astronautiem. Uh, Lai nebūtu tā, ka mums jāicina kādi viestrādnieki no ārpuses, tas nu no galīgi nav ilgspējīgi. Un pēdējais pilārs, un to jau arī teica kādi citi, jāiesaista nu, maziem video uzņēmumi, arī citi uzņēmumi, jāiesaista tādā ziņā, lai viņi zinātu par to, kādas mm, kāds ir kosmosa iespējas. Ļoti daudz mēs nezinām, ka Kopernikus dati ir pieejami turklāt par brīvu. Lūk, šie trīs pilāri, par kuriem runāju, būtu jāizceļ komunikācijas stratēģijā, bet es eh, noteikti gaidu mūsu tālāku sadarbību pāriem Andru Feretiem un Kēles kundzi. Tālāk GoNGL, Kohličika kungs, divas minūtes. Mm, paldies priekšsēdētāji. Man ir vairāki nelieli komentāri. Līdz šim ar Krēls kundzei man ir bijusi visnotaļ laba pieredze. Tāpat arī diskusijas ar pārējiem mēnu referentiem bija izcilas. Cerams, ka arī nākotnē viss būs tāpat. Kosmos ir ļoti nozīmīgs jautājums, un tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai visi šie tiesību akti tikti īstenoti. Mums vajadzētu nodrošināt arī šos mm, ātros savienojumus, kas ļautu um, apkāpot cilvēkus, kas dzīvo attālinātos reģionos. Pētniecība un attīstība arī ir ļoti būtiskas lietas. Tagad par transportu. Līdz šīm šis jautājums netika pieminēts, bet mums šeit parādās izcila iespēja ieviest ēzvanu, e un tas varētu palīdzēt arī autoceļu maksas jautājumu regulēšanai. ja tiek aizmirsts par novecojušām sistēmām, mēs redzam, ka Galileo un līdzīgas um, aplikācijas mums var ļaut palielināt uh, šo maksu. Protams, ka parādīsies arī atšķirības starp dalībvalstīm. Mums vajadzētu paskatīties, kādā virzienā mēs iesim, tad, kad uh, mums eh, šīs tehnoloģijas būs pieejamas. Ja ir runa par bērniem un jauniešiem, tad var norādīt, ka Čehijā jau ilgāku laiku darbojas programma, kas uh, tika izveidota, uh, um, ko izveidoja pēc Gagārēna otrais cilvēks, kas viesojās kosmosā. Ļoti daudzi jaunieši vēlas uh, nodarboties ar kosmosa jautājumiem pateicoties šai programmai. Un, protams, varbūt mēs varētu arī par to runāt mūsu ziņojumā. Lielas, Lielas paldies tagad ENF grupas vārdā Šafhauser kungs. Paldies, priekšā. Ko, ko vēl piebilst? Vispirms kosmos ir valstu kompetence un jo īpaši Francijas kompetence. Uh, Un tāpēc mums ir arī tāda starpvaldību aģentūra, eh, un šī mūsu aģentūra ir jāatbalsta. Eiropas eh, vieta ir harmonizācijas un eh, finansēšanas ziņā, lai finansētu eh, šo struktūru un nevajadzētu radīt jaunus birokrātiskus mehānismus, kā mēs to redzam Galileo sakarā. Tā ir programma, kas netiek pareizi vadīta un arī nespēja ieturēt norādes no ceļa kartes, ko Eiropa pati ir šai programmai devusi. Un tāpēc eh, šeit mēs skatām arī problēmu ar drošību un aizsardzību, un atkal šie jautājumi ir dalību valstu kompetence, valstu, nacionālu valstu uh, Um, bet um, Eiropai nevajadzētu iejaukties ar kaut kādām jaunām kompetencēm, bet tiešām um, jāatbalsta um, reaģēšanas kapacitāti un realizēšanas spējas. Tehnoloģiski ir jāmāk vadīt visu datu kopumu un nevajadzētu Eiropai pārāk demonstrēt savu kompetenci šajā jomā. Um, mēs strādājam pie mikrosatelītu programmas arī pie pie šiem atjaunojumiem vektoriem, bet eh, īstenībā tas eh, netiek finansēts, un Eiropa galīgi nav gatava šīm jaunajām tehnoloģijām. Viss, kas attiec uz šo eh, starpvaldību lietu, tas funkcionē, bet kas ir federāls, tas ne ne, nefunkcionē. Tātad atbalsts aģentūrai, ESR aģentūrai, un tas arī viss. Paldies Šefhanceru kundzei, un tālāk mums, kungam, ne, tālāk no TRAN komitejas referente ir Mēsnes kundze. Da. Paldies priekšādātāji. Situācija ir tāda, ka eh, transporta komitejā, par kuru runāja tieši Kolečika kungs, ir norādījusi, ka Kosmostratēģijai ir ļoti liela nozīme, te ir runa gan par ēzonu, gan arī par autoceļu maksas ieviešanu un tā tālāk. Tas ļauta mums nodrošināt mazāk sastrēgumus ceļiem, labāku vidas aizsardzību un uh, citas lietas. Man Eh, ir atvēlēta tikai viena minūte, un es gribētu runāt arī par citām jomām, ne tikai par transportu. Eh, šeit ir runa par jomām, kas parasti tiek aizmirstas, ja runa par kosmosa stratēģiju. Tātad te ir runa par eh, jūrām un par nelegālu zivsēmniecību. Protams, ka ar satelītiem nevar īsti redzēt to, kas notiek jūras dzelmē, bet var redzēt to, kas notiek virs ūdens, un Proti var um, novērst nelegālu zilsēmniecību, var vērsties arī pret citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tāpat arī var novērot jūras traumas un arī citas lietas, kas notiek virs, jūras, virs mm, ūdens līmeņa. Tātad tas ļautu mums arī nodrošināt tīrākus okeānus. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks aspekts. Paldies! Tagad došu vārdu Rūbīga kungam. Liels paldies, priekšādātāji! Šeit ir runa par nākotnes stratēģiju, kā mēs šeit Eiropas Savienības iekšienē labāk organizēsim šo jomu. Uzskatu, ka ir vajadzīga labāka saziņa starp dažādajām aģentūrām. Šeit noteikti vēl vajadzētu ieguldīt darbu. Te ir runa ne tikai par GNSS, Galileo un Kopernikus. Mums ja, ir jāpaskatās Uh, kāda ir saikne ar Enisa. Uzskatu, ka mēs varētu šeit radīt labus sinerģijas efektus. Šeit ir runa arī par daudzām citām jomām, kuras mēs varētu piesaistīt. Mums vajadzētu padomāt arī par labāko komunikācijas stratēģiju, kas ļautu attīstīt um, jaunu uzņēmumus šajā jomā. Uzskatu, ka Eiropas Tehnoloģija institūts šeit varētu dot ļoti lielu ieguldījumu, jo vajag ieviest arī atbilstošus digitālos standārtus. Tas nozīmētu, ka Eiropas ekonomikai tiktu piešķirtas priekšrocības. Tieši liela mēroga īstenošana spēlēs nozīmīgu lomu. Pašlaik veidojas globālie standārti, un mani interesētu arī a, intelektuālā īpašuma tiesības, kā tās tiek sakārtotas šajā jomā, lai visas tiesības ir nodrošinātas, un a, kāda ir situācija attiecībā uz Eiropas mākoni, kādi standārti pašlaik ir pieņemti, un kā mēs varētu nākotnē šos projektus virzīt uz priekšu. Ja runa par kiberdrošību, skatu, ka šeit vajadzētu ieviest jaunus standartus. Tāpat arī saziņas starp aģentūrām noteikti ir jāuzlabo. Paldies, Rubīga kungs! Un tagad Mūdīs kundze. Thank you, yes. Paldies! Vispirms es gribēju arī pievienoties pārējo deputātu apsveikumiem. Šis ziņojums tiešām ir ļoti lielisks un es sveicu referenti. Un uh, lai arī kur mēs nepaskatītos, vai mēs runājam par prioritātēm vai citām lietām, jebkurā nozarē kosmosa stratēģijai ir kaut kas papildināms jau iepriekš paveiktajiem darbiem. Bet es gribēju pārsvītrot kaut ko tādu, ka šeit jau viss, ka nē, ja tas ir par mm, šiem kosmosa atkritumiem, un tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, ja mēs gribam uh, virzīties uz priekšu. Arī īsumā gribu runāt par kosmosa pētījumiem. Tas varbūt nav pārāk dziļi analizēts komisijas dokumentā. Un paturpināšu jau jautājumu par diezgan ierobežoto būdžetu. Es domāju, ka mums ir nepieciešams izmantot eksistējušās un arī nākotnes investīcijas, fokusējot uz civilām programmām, bet ja mēs e, veiksim kaut ko aizsardzības jomā, tad te jābūt ir papildus naudas līdzekļiem, kas nāk no dalībvalstīm. Un tas būtu ļoti skaidri jāatspoguļo mūsu darbā. Komunikācijas stratēģija tas, kas ir ne, nepieciešams maziem un didējiem, protams, bet arī jāiedvesmo jaunās mm, paudzes pārstāvis, ko mēs varam viņiem adresēt. Un visbeidzot, es noteikti gribētu, lai arī apvienotā karaliste iesaistītos nākotnes plānu realizācijā, jo mūsu valsts tikai no tā iegūta, bet eh, tagad šis jautājums ir atvērts. Uh, Eh, tagad mm, es esmu pielicis arī sevi pie runātājs saraksts, saka priekšsēdētājs, es gribēju atgādināt mums visiem, ka Eiropas programma. Uh, ja tā darbojas kosmosa jomā, to nevajadzētu ierobežot tikai ar Eiropu vai Eiropas Savienību. Mums ir jāturpina mūsu sadarbība ar Šveici un, protams, pēc Brexita notikšanas eh, jāturpina sadarbība arī ar apvienoto karalisti. Šķiet, ka Meisners kundze ļoti labu piemēru citēja, pa, runājot par šī jautājuma globālo raksturu. Un tiešām mums ir jārunā par globāliem standartiem, un tas ir ļoti svarīgi mums ir jāturpina sadarbība un jāturpina uzlabot sadarbību ar ASV, Ķīnu, Krieviju, Indiju, Japānu un citām valstīm, kas arī aktīvi darbojas kosmosa telpā. Tālāk, Kīler kungs. Pirmkārt, vēlos teikt, ka šeit ir tiešām ir tā, ka vēlos pateikt, ka, mm, pateikt pateicis mūsu referentē, tiešām mēs ļoti nopietni šeit strādājam pie plašākiem jautājumiem. Uh, Un tas, par ko jau tika runāts, ir tas, ka mēs runājam par jaunu aizsardzības programmu un ka mēs varētu to uzsākt saistībā ar kosmosa stratēģiju un ka varbūt tiek uh, mākslīgi uh, nodalīta aizsardzība no pārējais kosmosa programmas. Manuprāt, mums jāpadomā, kā mēs šo jautājumu risināsim. Ilgtermiņā mēs nevarēsim panākt to, ka Eh, panākt to, ka kosmosa eh, nozare vispār izdzīvos, ja mēs neiekļausim eh, aizsardzības dimensiju. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam no vienas puses salikt kopā arī pētniecības jomā, bet tajā pašā laikā šis jautājums jāatrisinā, lai aizsardzības aspekti kosmosā tiktu labāk integrēti. Runājot par aizsardzības programmu, mēs nevaram vienkārši teikt, ka tā ir tāda vispārēja programma un uh, vienkārši viss tiek atvērts un visas iespējas, bet jautājums ir, kā mēs Eiropas institūcijas kādās jomās varam pastiprināt darbu. Un ir tā, ka mums nepieciešams atvērt šeit diskusiju attiecībā uz jaunu aizsardzības pētniecības programmu. Tā ir jauna būtis, tas viens no būtiskākajiem pīlāriem Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešams nodrošināt civilo aizsardzību un arī militāro aizsardzību, un mm, mums ir jāsaprot, kā mēs to panāksim. Ļoti labi, ka mēs šeit bez ideoloģiskiem uh, Uh, ideoloģiskiem aspektiem varam runāt. Mēs saprotam, ka kosmos tiek militarizēts un ka ir jārunā arī par to, kā tiek sasaistītas uh, programmas. Un tagad lūdzu komisijas vārdā DG Grow, tas Silvakungs. Merci beaucoup, monsieur le président. Lielas paldies priekšsēdētāji. Komisija vispirms gribētu pateikties referentē Krēls kundze par šo ziņojumu, ko mēs noteikti pētīsim. Komisija uzskata, ka šis projekts ļoti labi identificē arī tās prioritātes, ko piedāvājusi ir komisija. Ir arī izaicinājumi un riski pasvītroti, kas ir saistīti ar šo stratēģiju. Ir skaidrs, ka eh, pirmā prioritāte ir tāda, lai to no, no šīs programmas iegūtu gan iedzīvotāji, gan arī tirgi, un Eh, tas eh, visi tie, kas ir saistīti ar eh, kosmosa stratēģijas realizāciju. Vispirms mēs gribam visu to, lai gūtu labumu mūsu iedzīvotāji un arī Eiropas politikas. Un tāpēc mēs arī ceram panākt konsensu šajos jautājumos ar references kundzi. Ir skaidrs, un daudz referenti arī par to runāja, mm, ka ir ļoti svarīgi īstenot šo kosmosa stratēģiju ir nepieciešams līdzsvars, lai īstenot to nākotnē, ņemot vērā mm, to, ka šī stratēģija ir ļoti svarīga visai kopienas politikai. Jāizmanto visi esošie līdzekļi, jā, līdz, līdzsvarot jāizmanto visu institūciju iesaistīto potenciāls Jo tiešām ir ļoti daudz um, tādas institūcijas, kas atbildīgas par kosmosa politiku, ir um, parlaments, padome, arī dalībvalstis, Eiropas um, kosmosa aģentūra, arī Prāgas aģentūra, un Tātad viss šīs institūcijas un komisija ir jau uzsākusi dialogu ar visiem šīm institūcijām, ieskaitot arī Eiropas um, attiecīgās nozars, kosmos nozars pārstāvis. Tas ir tāds um, iekļaujošs process, un tādā veidā mēs arī vērtēsim šo stratēģiju ar mērķi noteikt prioritātes, tās īstenot, precizētu arī visu iesaistīto mm, uzdevums, dalībvalstu uzdevums, komisijas uzdevums, Eiropas kosmosa aģentūras uzdevums, lai precizētu šīs lomas visām institūcijām, kuras gal galā arī īsteno šo stratēģiju, un arī, lai tas viss dod labumu Eiropas iedzīvotājiem, nodrošinātu Eiropas konkurētspēju nākotnē un arī, lai visi nākotnē mēs iegūtu no šīs kosmosa politikas. Uh, Lūk, tādā veidā es eh, rezumētu komisijas pozīciju mm, šajā momentā. Mm, protams, mēs esam gatavi mm, atbildēt uz visiem jautājumiem, kas rodas debašu gaitā. Un šis eh, ziņojums, ko ir izstrādājis Krēls kundze, tas ir ļoti labs ziņojums. Un tiešām te ir labi atzīmēts Eiropas eh, Savienības prioritātes, izaicinājumi un riski. Uh, un ieskaitot arī tirgus situāciju, kas ir analizēta kopā ar visiem kritiskajiem elementiem. Tas viss uz šo brīdi ļoti precīzi atspoguļot komisijas eh, pozīciju, un mēs ļoti ceram, ka būs atbalsts gan no parlamenta, gan no padomas lai tiešām būtu atrast arī līdzekļi visu šo komisijas noteikto izaicinājumu realizēšanai. Paldies! Jūs saņēmāt šodien tik daudz komplimentu, ka, nu, varbūt jums nobeigumā arī vajag kaut ko pateikt. Jā, tieši tā, un es vairs nerunāšu pārāk ilgi. Es domāju, ka būtiski, principā, visi ļoti vienoti izteicās par to, kāda ir mūsu, kāds ir mūsu virziens. Paldies visiem! Ja jums ir kādi papildu komentāri, vai jūs varētu tos uh, iesniegt arī kā grozījuma priekšlikumus, jūs eh, tiktu zināt, ka ziņojumos ir ierobežots apjoms, ko var rakstīt, un tiešām arī būs ļoti labi, ja jūs turpināsiet ar mums sadarbību un, un nepacietīgi gaidu mūsu nākamo tikšanos ar ēnu referentiem. Paldies! Lielas paldies! Vēlos jūs informēt, ka grozījuma iesniegšana ir iespējama līdz 26. aprīlim. Nav vairs daudz laika. Tagad ir pēdējais darba kārtības punkts, ko mēs šorīt izskatīsim. 2020. gada apvāršņa izskatīšana. Pamatprogrammas apvērsnes 2020 īstenošanas novērtējums, ņemot vērā tās starposma novērtējuma priekšlikuma devītajai pamatprogrammai. Mums ir vairāki simti grozījumi, un cerams, ka ēnu referenti varēs pēc iespējas ātrāk to visu pārskatīt tā, lai būtu arī labi kompromisi un konkrēts priekšlikums. Konkrēt priekšlikum tagad ir 45 minūtes. Varēsim diskutēt par šo jautājumu. palika tikai 45 minūtes. Tas ir daļai tādēļ, ka mums bija ļoti ierobežots, ka mums, mēs vairāk laika e, izlietojam, lai uh, diskutētu par balsošanu, bet tagad lūdzu mūsu referenta Rojas Konce. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, mums tiešām nav daudz laika. 300 pāri grozījumi šobrīd ir iesniegti, un e, es domāju, ka tiešām ir nepieciešams vienoties. Uh, tādā ziņā, ka lielāko tiešie grozījumi ir, lai varētu papildināt, uzlabot tekstu, un lielāko tiesu varu tiešām piekrist, ir absolūti skaidrs, ka ir divas lietas, par kurām tomēr ir viedokļu atšķirība, un ir nepieciešams un Tāda ir vairāki aspekti, kas mazliet atšķirīgi no pamat, no sākotnēji paustā viedokļa. Ir tā, ka zinātnieki ir ļoti labi izteikušies par šo priekšlikumu un arī ražotāji ir runājuši ļoti pozitīvi. Tātad, runāsim par šiem diviem aspektiem, par kuriem ir jārunā. Pirmkārt, atkārtošu, ka tad, kad uh, projekts tika iesniegts, tad uh, mums ir jārunā tieši par vislabāko risinājumu. Varbūt geogrāfiskais kritērijs netika līdz galam saprast, un arī cieši citi kritēriji, jo mana doma ir tāda, lai mēs varētu strādāt tiešām, lai panāktu pilnīgu ekscelenci, labākus rezultātus nekā šobrīd. Mums ir jāskatās, cik lielā mērā šie centri varēs iesaistīties. Mēs runājam par pētniekiem, par centru darbības izvērtējumu un tā tālāk. Tas viss ir jāņem vērā. Un runājot par Eiropas parlamenta priekšlikumiem jautājumos, Ei jautājumos par uh, dzimumu līdztaisību 2015. gadā parlaments nāca klajā ar rezolūciju par šo jautājumu. Tātad dzimumu līdztaisībai jāpastāv. Konkurētspējai Eiropas Savienībā arī ir jābūt pēc iespējas labākai no ekonomiskā viedokļa. Varam teikt, ka mums ir nepieciešams koncentrēties uz šī jautājuma. Vēl viens aspekts ir ražotāju līdzdalībai, cevišķi lielu ražotāju līdzdalību apvārsnes 2020. 20 eh, programmā, ir būtiski, lai lielākie ražotāji šeit piedalītos, ir cevišķi šajos pasākumos, kuros mums ir augsts pievienotās vērtības aspekts, jārunā par 3% no IKP. Saskaņā ar Eirostats sniegtajiem datiem privātajā sektorā ir aptuveni 25%, šobrīd 25% iesaistās privātais sektors, mēs gribētu 65%. Šie ir divi būtiskākie jautājumi, uz kuriem ir jākoncentrējas, bet cerams, ka mēs varēsim panākt vienošanos pavisam drīz un es noteikti atbalstīšu kolēģus un kolēģu viedokļus. Lielas paldies! Roisas kundzei, un tagad tautas partijas grupas vārdā Kudričkas kundze. Jums ir divas minūtes. Lielas paldies, priekšsarētāja kungs! Tiešām ir mums šobrīd ir ļoti būtiski, lai mēs panāktu kompromisu uh, grozījumos, jo kaut vai no manas puses, no Ehm, no manas grupas puses ir pāri pa 70 grozījumiem, un būtiskākais, protams, ir saprast, kāds ir budžets. Mūsu priekšlikums ir 120 miljārdi eiro, mēs teicam, jo vairāk eh, parlaments pieprasīs, jo vairāk dabūsim no komisijas. Vēl viens būtisks aspekts ir kompromiss jautājumā, uh, Uh, starp, par līdzsvaru starp lieliem, maziem un milzīgiem projektiem. Un šeit mēs centīsimies panākt to, lai būtu kompromiss panākts. Un vēl viena lieta, ka mēs gribētu saglabāt līdzinējo programmas struktūru. Un tāpēc arī šeit diez vai būs grūtības ar kompromisa grozījumiem. Un arī ir nepieciešams elastīgi risināt sociālos izaicinājumus, panākt lielāku sinerģiju starp ietver programmam FCF un FCIF, e tā lai, uh, fo, uh, tā lai līdzekļi, kas ir pieejami, tiktu padarīti pieejami šīm programmām, ir nepieciešams arī panākt to, lai nākotnē tiktu risināts jautājums par zemiem uh, rādītājiem. Mēs noteikti gribētu, lai zinātnieki un, uh, un ražotāji sadarbotos daudz labāk, lai būtu labā privāta publiskā partnerība, lai šeit būtu inovācija. Uh, atbalstat sevišķi MVU un lai MVU varētu piedalīties arī, piedalīties arī lielajos projektos. Mēs varam tiešām veicināt ar dažādiem stimuliem uh, inovācijas. Mēs esam par atvērto piekļuvi, open access, jo ir skaidrs, ka ir jomas, kurās nelīdz galam visos gadījumos darbojos, tir, darbojas tirgus konkurence ir par darbības jomas paplašināšanu, ir skaidrs, ka mēs šobrīd saprotam, ka 4,7% no līdzekļiem nonāk jaunajām dalību valstīm. Un, protams, mums ir jāturpina strādāt pie e, zinātniskiem panākumiem, zinātniskās ekscelences kā e, būtiskākā kritērija, lai piešķirtu līdzekļus. Lielas paldies! Un tagad Van Bosiet kundze ECR grupas vārdā. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs jau esam runājuši par apvārsnes 2020 programmu, un es domāju, ka mēs turpināsim runāt par šo programmu. Esmu ļoti gandarīta par darbu, ko referente Referents ir panācis, referenti ir panākusi, un no manas puses ir arī daži grozījumi, bet tie tikai papildina referentes um, tekstu. Par četriem momentiem gribētu runāt, tie ir ļoti būtiski. Pirmkārt, Eiropas programmas administratīva atbildība. Eiropas komisija jau diezgan daudz ko izdarīja šajā jomā, bet ir diezgan daudz administratīvās vienkāršošanas aspektu, kas jau tagad ir ieviesti, bet ir ļoti svarīgi, lai vienkāršošana būtu uzņēmēju labā, nevis tikai Eiropas komisijas labā. Mums ir jāpanāk, lai uzņēmēji arvien plašāk piedalītos apvārsnes 2020 programmā. Tātad šai programmai jākļūst vēl draudzīgākai uzņēmējiem. Tā, lai vēl vairāk uzņēmēji varētu gūt labumu no šīs programmas. Tas nozīmē, ka programma ir jāveicina uzņēmēji iesaista. Tas ir ļoti būtisks elements. Vēl viens aspekts ir divu soļu izvērtēšanas programma. Tas ir papildinājums tam, tai atlases programmai, kas līdz šim ir bijusi. Mums ir jābūt tiešām striktākiem pirmajā fāzē un nobeigumā runāšu par, par rezultātu panākšanu, jo šobrīd uh, pētījumi ir diezgan plaši institūtos. Uh, un pētniecības centros daudz pētījumu tiek veikti, bet uzņēmējiem ir jābūt iespējai izmantot šos pētniecības rezultātus. Taču tas nav iespējams, ja netiek piesaistīts riska kapitāls. Mēs varam riska kapitāla ietvaru integrēt šeit inovāciju programmās. Un šie ir četri būtiskākie punkti, par kuriem es gribēju runāt, un tiešām paldies referentei veiksmi turpmāk darbā. Paldies par kompromisu. Meklēšanu 400 grozījumu gandrīz vai šobrīd ir iesniegti. Un ļoti labi, ka mēs varam sadarboties un noteikti rezultāti būs lieliski. Un varēsim panākt komisijai, ko mēs sagaidām no programmas apvārsnes 2020. Paldies! Liels paldies! Van Bosoits kundze un tagad Giringeres kundze no Alda. Paldies, priekšādātāja kungs! Es vēlos pateikt, ka esmu pārsteidzoši gandarīta, ka ir tik daudz grozījumu, gan arī vai 400. Tas nozīmē, ka ir milzīga interese pār pētniecības un attīstības aspektiem Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti pozitīvi. Tā pašā laikā es pamanīju, ka starp šiem gandrīz 400 grozījumiem ir dažas ļoti interesantas idejas. Noteikti jāpadomā par šīm idejām, un es kopā ar kolēģiem arī esmu iesniegusi vairākus grozījumus vēlos uzsvērt šeit to, eh, kas ir jāiekļauj šajā ziņojumā. Manuprāt, ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka šai ietvaru programmai ir jābūt saistītai ar pētniecību un inovācijām, jo tā dalība valsts varēs gūt labumu. Runa nav tikai par to, ka mēs nodrošināsim plašākus resursus, finansējumu, bet arī pārrobežu sadarbību. Šāda Uh, savstarpējā sadarbība noteikti būs ļoti pozitīva uh, visiem dalībniekiem. Un runājot par kritērijiem, par, uh, par programmas pamataspektiem, tad ir jāņem vērā devītās pamatprogrammas ietvaru. Esmu arī tiešām ļoti gandarīta, ka ir tik daudz kolēģu, kas kopā ar mani uzskata, ka būtu nepieciešams atteikties no geogrāfiskā kritērija. Būtiskākais ir izcelība, tas ir būtiskākais kritērijs, un tie grozījumi, kas šobrīd ir iesniegti, parāda tieši šādu virzību. Pagātnē mēs esam runājuši par programmu apārsnes 2020 kohēzijas instrumentu kontekstā, bet esmu ļoti gandarīta par to, ka šobrīd ir panākta ļoti laba sinerģija ar struktūra fondiem jo arī struktūra fondos ir labi aspekti, kas ir saistīti ar pētniecību, taču mēs varam izmantot dažādus finansējuma avotus. Vēl viens aspekts. Vēlos uzsvērt, ka ražotāju dalība ir ļoti būtiska. Būtiski, lai uh, mēs šeit neinvestētu tikai pamatpētījumos, bet lai mēs izmantot līdzekļus, lai finansētu pētījumus, kas tiešām var panākt pievienoto vērtību uzņēmējiem. Mums ir jābūt patiesi līdzsvarotiem savā pieejā, tā lai būtu uh, labs līdzsvars ar augstu un zem, zema līmeņa risinājumiem, lai ražotājiem būtu svarīga loma un lai mēs varētu biznesa struktūru dažādos sektāros uh, uzlabot un aizsargāt. Un mazi uzņēmēji arī var piedalīties, ne tikai lieli. Mums ir jāsaprot, kā veidojas finansējums, kā nauda tiek attiecīgi iztērēta. Mm, joprojām vēl ir vairāki aspekti par atvērtajiem datiem, dažādu institūciju lomu. Es domāju, ka šobrīd no manas puses pietiek komentāru, un mēs noteikti turpināsim sadarboties ar referenti un ēnu referentiem, lai panāktu labu ziņojumu no mūsu puses ar ļoti skaidrām rekomendācijām, lai būtu skaidrs, ko domā parlaments par šo programmu. Lielas paldies! Paldies Viringas kundzei! Un tagad lūdzu Delunde kungs. Paldies priekšsēdētā kungs! Mēs zaļie esam ļoti gandrīti par šo priekšlikumu, mūsu prātas ir līdzvarots un varam piekrist referentē par būtiskākajiem punktiem. Tomēr ir daži aspekti, par kuriem mūsuprāt ir jārunā, un tie ir atspoguļot arī mūsu grozījumu. Ņemot vērā Parīzes nolīgumu, mēs gribētu, lai Eiropā uh, par prioritāti kļūtu finansējums klimata pārmaiņu pētniecībai un uh, seku apkarošanai. Piemēram, ASV uh, budžets tiek samazināts pētniecībai šai jomā. Vēl viens aspekts ir sadarbība it sevišķi eh, attiecībā uz pētījumiem, ko veic universitātes. Nākotnē mēs varēsim eh, izmantot šo potenciālu, vai arī tas, poten šis potenciāls tiks samazināts. Mēs arī uzskatām, ka ir nepieciešams turpināt pētīt eh, energo aspektu saskaņā ar Parīzes nolīgumu. Nobeigumā vēlos pieminēt, ka ar dažiem grozījumiem mēs vēlamies uzsvērt to, ka dalībvalstīm ir nepieciešams uh, darīt no savas puses to, ko viņi ir apsolījuši, un uh, 3% no IKP ir jāiegulda. Vēlamies teikt, ka ir svarīgi, lai divas trešdaļas no finansējuma būtu tieši no uzņēmējiem, tā lai viņi attiecīgi finansētu savu daļu. Lielas paldies, un tagad lūdzu EFTD Borelikungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, strādājot pie grozījumiem, kas var uzlabot pieeju programmai apvārsnes 2020, mēs sapratām, ka pētniecība inovācijas ir ļoti būtiskas, lai eh, radītu jaunas darba vietas un nodrošinātu izaugsmi. Un, ja starp šiem elementiem uh, pastāv plaisa, tad uh, mēs neko nepanāksim. Eiropā, diemžēl, šī plaisa kļūst arvien platāka. Un mums Eiropā tas ir jāsaprot. Mēs šobrīd tuvojamies 2020. gadam. Te pašā laikā no šiem mērķiem varam teikt, ka mēs esam pat attālinājušies. Valstis, kas nesen sāka piedalīties un uh, šajās valstīs uzņēmēji bieži vienā netiek iekļauti, tāpēc, ka finansējums tiek piešķirts tiem uzņēmumiem, kas līgumu no līguma, konkursu no konkursa piedalījušies šajos procesos. Un tad, protams, viņiem ir arvien vieglāk piedalīties konkursos. Mēs ļoti gribētu, lai rezultāti būtu geogrāfiski taisnīgāk uh, piešķirti. Un tad varbūt mēs varētu uh, piešķirt, teiksim, maksimālo apjomu tā, lai kāds pieteicējs nevarētu, teiksim, programmas ietvaros vai vairāku gadu ietvaros iegūt finansējumu lielāku par noteiktu summu. Runājot par nacionālo kontaktpunktu tīklu, šim tīklam ir jādarbojas, lai uzņēmēji varētu gūt konsultācijas, saņemt konsultācijas tad, kad viņi vēlas pieteikties kādā konkursā. Vēl viens aspekts, kas mums šķiet ļoti svarīgs, ir MVU Esam ļoti gandarīti, ka apvārsnes 2020 programma ir konkrēti izveidojusi instrumentu, kas ir veltīts MVU, bet mēs varam vēl efektīvāk darboties. 75. grozījumā mēs runājam par to, ka ir nepieciešams paplašināt budžeta asignējumus tieši MVO, jo līgumi, kas šobrīd tiek slēgti, Dažos gadījumos šos līgumus nevar izpildīt, tāpēc, ka trūks sākotnēja finansējuma. Ko mēs šeit lūdzam, ir, lai ietekmes kritērijas tiktu izmantot, lai izvērtētu uzņēmuma iespējas radīt jaunas darba vietas. Nevis vienkārši piesaistīt riska kapitālu. Te, tie ir dažādi veidi, kā var skatīties uz inovācijām un kā var nodrošināt atbalstu. Mēs arī gribētu caurskatāmāku procesu, runājot pār finansējuma piešķiršanu, kā arī kandidātu izvērtēšanu. Mēs domājam, ka cilvēkam ir pilnīgas tiesības saprast absolūti, kāds ir atlases process un kritērija, lai viņi arī skaidri saprastu, vai viņu ideju varēs finansēt. Lielas paldies! Varbūt viņi varēs šo ideju uzlabot. Lielas paldies, un tagad lūdzu individuāli deputāti, kas runās par šo pašu jautājumu. Ēlera kungs, jūs esat pirmais. Pirmkārt, vēlos pateikties mūsu referentei. Viņai ļoti nopietnas darbs, tas attiecās gan uz apvārsnes 2020 programmas novērtējumu un jādomā arī par nākamo devīto pamatprogrammu. Un es tālos tāpēc arī runāt vairāk par nākotni. Un šeit ir vairāki aspekti. Pirmam kārtam. Uh, Runājot par šo trīs stūri, starp tiem jautājumiem, ko mēs gribētu risināt, nauda, kas mums ir un uh, kāda ir sastarpēja attieksme. Mēs, protams, varētu paplašināt jautājumu loku, bet pašā laikā tas nozīmē, ka būs arvien mazāk dalībnieku. Ko tas nozīmē ekonomiski? Mēs to varējām redzēt iepriekšējā pamatprogrammā, septītajā pamatprogrammā, ja ir bijuši gadījumi, uh, kad MVU E, ieguva finansējumu, tad daudzos gadījumos viņi nevarēja saņemt kompensāciju. Tātad, ja ir tikai zem 10% atlases procents, tad tas nozīmē to, ka ir milzīgs, milzīgi iztērēta nauda, bet rezultāts nav atbilstošs. Tāpēc arī mums nākamajā programmā ir jāsaprot, kā mēs rīkosimies, vai mēs plānojam, ka lieli uzņēmumi par mm, lielāku, lielākā mērā piedalīsies finansējumā, vai arī vienkārši mēs atvēlēsim vairāk naudas. Vēl viena problēma, un par to jau tika runāts, tas ir saistīts ar izcilību, ka tam ir jābūt pamatprincipam, un tad šeit ir divi izaicinājumi. Jautājums par dzimumu līdztiesību un sociālo Uh, sociālo sada starp dalību valstīm. Arī šeit mums ir jābūt pilnīgi godīgiem. Varu pateikt, ka situācija, kurā projekts tiek vērtēts, un, un tad rezultāts ir tāds, ka nevis labākais projekts uzvar, bet ir kaut kādi citi kritēriji, uh, kas uh, liek izvēlēties konkrētu projektu, nevis vienkārši vislabāko projektu. Manuprāt, tas tā ļoti nopietna kļūda. Uh, runājot par izcilību, te pašā laikā mēs nedrīkstam vienkārši slēpties aiz šī kritērija, lai nesanāktu tā, e, ka mēs neveicinām e, sieviešu iesaisti e, zinātnieki. Zinātnē, un runa nav uh, tikai par to, ka vienkārši tā ir tāda dzimuma līdztiesība, bet reāli mums ir milzīgs sieviešu potenciāls. Sievietes var uh, daudz ko darīt un panākt tiešām eh, fantastiskus rezultātus, un sievietēm ir nepieciešams, eh, nepieciešams eh, viņu darbu veicināt, tāpēc, ka varbūt sievietes nevar apvienot ģimenes dzīvi ar darbu, un tāpēc arī varbūt pastrādā tikai dažus gadus, un tad, tad vairs nevar turpināt. Mums ir jāsaprot šis aspekts. Tātad jā, labākais projekts vairs nav vienkārši labākais projekts, bet ja ir kādi kādu papildi kritēriju, te es līdz galam nepiekrītu. Tas pats attiecas arī uz geogrāfisko līdzsvaru. Nevaram teikt tā, ka obligāti jāpieņem kaut kāds projekts no Rumānijas. Nu, no vienas puses tiešām mēs nevaram slēpties aiz izcelības un pateikt, ka mums Eiropā ir, ir šī plaisa. Un mums ir nepieciešams, protams, nodrošināt plašāku finansējumu, nevis tikai izcelību, jāsaprot arī kāda ir pārvaldības, kāds ir pārvaldības iespējas un jāpiešķir vairāk finansējumu. Pēdējais aspekts, manuprāt, ir ļoti būtiski, lai mēs privāto publisko partnerību veicinātu, jo tas tiešām ir labs risinājums. Tas pats attiecās arī uz inovācijas uh, balvām, tāpēc, ka tā ir iespēja nodrošināt uh, uh, informācijas plūsmu, labu atpazīstamību, lai mēs varētu pateikt, kādi mums ir risinājumi. Un jārisina arī jautājums par Brexitu, tas attiecas uz devīto pamatprogrammu, un, protams, tas ietekmēs programmas finansējumu. Viens būtisks aspekts, par ko mēs gribētu runāt, tā ir diplomātija. Un es varu vēlreiz uzsvērt to, ka parlamentam ir nepieciešams veicināt tā saucamo fast track to innovation, um, ātro risinājumu, lai panāktu vairāk inovācijas. Mums tas ir būtiski pilnīgi visās programmās, lai būtu ļoti elastīgs risinājums. Jā, mēs, lai mēs varētu pielāgoties uh, uh apstākļiem, kas mainās ļoti strauji. Un tas varbūt ir labs risinājums uh, arī geografiskajam līdzsvaram lai nebūtu tā, ka kādā valstī ir tikai pāris komandu, kas darbojas izcili, bet savukārt viņi nevar uh, nodrošināt eh, šo sākumu kapitālu, taču ja mums ir šis fast track for innovation, tad mēs varēsim attiecīgi piedāvāt daudz labāku, daudz ātrāku risinājumu, un šādi mēs izcilības līmeni Eiropas Savienībā pa varēsim pa paaugstināt. Jā, protams, viss bija ļoti svarīgi, bet jūs runājāt ilgāk par piecām minūtēm. To izkonstēt. Uh, Un paldies, priekšsēdētāji. Es um, priecājos par uh, mūsu kolēģi paveikto darbu. Kā jau uh, tika minēts uh, iepriekšējos izteikumos, uh, šis uh, darbs ir patiešām paveikts izcili, un tas ir ļoti svarīgi parlamentam. Mēs visi zinām, ka apvārsnes ir viena no uh, rīcībām, kas uh, parlamentam un Eiropas Savienībai ir bijusi uh, uh, vissvarīgākā. Tāpat mums vajadzētu nodrošināt uh, visu vajadzīgo potenciālu un arī budžeta līdzekļus. Tas ir būtiski gan ekonomiskajai, gan sociālajai izaugsmai. Tātad te ir runa gan par ekonomiskajiem, gan sociālajiem aspektiem. Tieši tāpēc vajadzētu vēlreiz uzsvērt punktu, kur jau pieminēja citi kolēģi. Uh, Mums vajadzētu galvenokārt likt uzsvaru uz pētniecības mērķiem. Tā ir neatsverama šīs programmas daļa. Tās attiecas uz to, kas ir paveikts un Protams, ka mums vajadzētu uzsvērt arī novatoriskumu. Tas arī ir viens no svarīgākajiem elementiem. Un šeit vajadzētu panākt līdzsvaru. Mēs šeit runājam par ļoti eh, lielām naudas summām. Es eh, savos mm, grozījumos eh, vēlētos arī norādīt, ka Mums ir jāliek uzsvers uz akadēmiķiem, mums ir jādomā par tehnoloģiju pārnesi, par mūsu atklājumiem, un mums tāpēc ir vajadzīgas šāda veida programmas. Bez šādām saiknēm mēs nevarēsim nodrošināt investīcijas dalībvalstīs, nevarēsim investēt universitāšu pētījumos un nevarēsim nodrošināt šo saikni ar rūpniecību, lai šī, šīs mācības varētu dot kaut ko praktisku. Tāpat arī ir jānos, jāuzstādā pētniecības prioritātes. Mēs eh, visi ļoti zinām, ka komisija palīdz definēt šīs programmas, un šķiet, ka šeit vairāk vajadzētu dzirdēt tieši parlamenta balsi. Tas ir jāuzsver ne tikai šajā ziņojumā, bet ir jādomā arī par prioritātēm. Mēs, piemēram, um, atceramies par iedzīvotāju novecošanos. Šī problēma Eiropā ir arvien nozīmīgāka. Un tāpat arī ir jādomā par veselības pētījumiem, piemēram, bērnu slimības, vēzis. Uzskatu, ka tas ir mūsu pilsoniskais pienākums iejaukties eh, šādās jomās. Tātad mums ir jādomā par mm, veselības aprūpi. Šeit mēs varētu izveidot platformas, kas ļautu mm, mums eh, savākt kopā gan universitātes, gan arī veselības aprūpas iestādes. Daudzās valstīs šie jautājumi ir sasāpējuši. Šāda veida koordināciju noteikti vajadzētu veicināt. Mūsu pētnieki līdz ar to varētu izveidot šo kritisko masu, kas ļautu nonākt pie rezultātiem. Tādējādi mēs varētu sevi pielīdzināt ASV vai citām valstīm veselības pētniecības jomā. Vēl gribētu runāt par dažiem pavisam konkrētiem jautājumiem, un tāpat gribētu arī pieminēt procesuāls aspektus. Uh, Izteikšos pavisam īsi. Kā jau kolēģis norādīja, un es šeit piekrītu, ka mums vajadzētu panākt, lai komisija un atlases paneļi pirms tam pateiktu, kāda ir šie atlases kritērija. Cilvēki bieži vien nezina, kas ir svarīgākais tiem, kas izvēlas projektus. Un galu galā tiem, kas iesniedz projektus, ir tiesības zināt, kā viņi tiks vērtēti, un tāpat arī viņiem jāsniedz skaidrojums, kāpēc viņi tika iekļauti vai kāpēc viņi tika izslēgti no atlases. Tas nodrošinās daudz labāku cauradzamību un ļaus arī publiskot mums visu vajadzīgo. Tātad atlases kritērija ir ļoti svarīgs jautājums. Ēler kungs norādīja uz kādu lietu, ko mums vajadzētu atrisināt, bet ko līdz šim neesam atrisinājuši. Tātad ir tādi pētniecības institūti, kas ir saistīti ar valdībām, piemēram, Itālijā, Triestē, um, ir fizikas institūti, kas saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem nevar piedalīties. Te ir runa par patiešām kvalitatīviem pētījumiem. Varbūt mēs varētu atrisināt šo punktu. Pēdējais. Kāds minēja priekšsēdētā kungs, ka Mums nevajadzētu nodrošināt labāku piekļuvi datiem. Mums vajadzētu veicināt to, ka pētniecības dati tiek atbrīvoti. Pētniecībā tiek radīts milzīgs daudzums datu. Mums nevajadzētu sākt visu no sākuma. Mums vajadzētu vairāk kārt pārstrādāt šos datus, tātad eh, to a, eh, publiskošana pieejamība visiem ir ļoti būtiska. Paldies, Tojas kundze, tagad Mūdīs kundze. Paldies! Izteikšos īsi, jo tas, ko gribēju teikt, jau īsnībā ir pateikts. Es gribētu apsveikt referentes darbu, šis ziņojums ir ļoti labs. Vēlētos arī uzsvērt, ka mums vajadzētu <clears throat> saprast, ka Eiropas Savienības ieguldātais darbs pie apvāršana 2020 ir patiešām augsts novērtējams. Tik runāts par izcilību. Protams, ka ierobežojumi budžetā un tas, ka budžets um, tiek uh, samazināts šajā jomā, neskatoties uz apvāršņu 2020 programmas nozīmīgumu, un tāpat arī indikācijas par to, kas vēl būtu paveicams, budžeta stiprināšanā ir ļoti svarīgi punkti. Tāpat arī mums vajadzētu apsveikt to, ka dzimumtiesību jautājumi šajā ziņojumā jau ir iekļauti. To vajadzētu eh, sasaukt kopā 2015. gada ziņojumu, un tad, tad vajadzētu virzīt uz priekšu eh, dzimumu aspektus. Mūdīs kundze, es arī esmu iekļāvis pats sevi runātāju sarakstā. Man ir tādi divi vispārēji komentāri. Šis darbs neko nedos, ja dalībvalstis nenodrošinās 3% mērķi. Eiropas Savienībai nav sasniegusi šo 3% mērķi. Dažas valstis to ir pārsniegušas, bet daudzas valstis ir ļoti iepalikušas. Mums vajadzētu aicināt dalībvalstis pildīt noteiktos mērķus. Nākamais, ko es vēlējos teikt. Pagājušā svētdiena notika vispasaules delegācija zinātnē. Es pats piedalījos šajā zinātnes gājienā Berlīnē, tur piedalījās apmēram 12 tūkstoši cilvēku, un man ir patiešām žēl, ka pastāv tendence ignorēt zinātnieku darba rezultātus. Alternatīvie fakti zināmā mērā aizstāja zinātnieku nodrošinātos pierādījumus. Un man ir jāsaka, ka mana personīgā pieredze rāda, ka uh, pat šeit parlamentā mēs uh, redzam šādu e, nezināšanu, šādu neizpratni par šiem jautājumiem. Ja mūsu komiteja pret to necīnīsies, tad kas tad to darīs? Es gribētu visus aicinātu vērsties pret šo tendenci, ignorēt zinātniskus pierādījumus pilnīgi visās jomās. Paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Vandenberga kungs, viņš ir no pētniecības ģenerāldirektorāta. Paldies, ka devāt mums vārdu zīsu brīdi. Mēs esam ļoti priecīgi par parlamenta ilgstošo atbalstu un par ITRE komitejas un tās deputātu interesi par apvārsni 2020 pamatprogrammu. To apliecina arī jūsu aicinājumi palielināt budžetu vairākos grozījumos. Patiešām apārsnes 2020 ir tāds izdevies piemērs, un nu, mēs eh, redzam, ka to mums arvien vairāk apliecina arī iesaistītās puses. Uh, Eh, kopējais izvērtējums tiks publiskots māja beigās, un es domāju, ka tas ļoti labi parādīs, kā pārsnes 2020 pavisam drīz sasniegs savus mērķus. Šis starposma izvērtējums sniegs arī ļoti daudz pierādījumu, kas ļaus mums izvairīties arī no alternatīviem faktiem par apvārsni 2020. Šeit ir runa par ļoti daudziem punktiem, par ko apspriežas arī parlamenta deputāti, tātad rūpniecības līdzdalība, uh, Um, aizdevumi sinerģija ar citām programmām un tā tālāk. Mēs ļoti labprāt iepazīsimies ar, ar referenta ziņojumu, ar visiem tā grozījumiem un tā galīgajā redakcijā. Mēs ļoti augstu novērtējam jūsu veikto darbu. Noslēgumā vēlreiz varētu norādīt, ka mēs priecāmies par šo vienprātību, ka galvenais uzsvars būtu jāliek uz izcilību. Tas ir patiešām pamat akmens Uh, pētniecības un novatoriskuma programmā. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga arī atklātība ļoti daudzās dimensijās, bet jo īpaši ir jābūt atklātiem pret visām iesaistītajām pusēm - ekonomikā un rūpniecībā, jo tieši uh, tie, uh, tieši šīs puses ir tās, kas nodrošina apāršņu 2020 izdošanos. Un 50% no apāršņu 2020 dalībniekiem ir tieši jaunpienācēji salīdzinām ar septīto pamatprogrammu. Mēs priecāmies par sadarbību ar ITRA komiteju un tās deputātiem. Tas ļaus mums um, efektīvi izmantot visu šo finansējumu. Tas ietekmēs gan zinātni, gan arī ekonomiku un sabiedrību kopumā. Lielas paldies par jūsu aktīvo interesi. Paldies, Vandenbergis kungs, un tagad uh, Ruises uh, kundze, jūs tik uzklausījāt tik daudz. Uh, uzslavu. Dosim jums vēl dažas minūtes, lai jūs varētu nākt lejā ar savu galavārdu. Paldies, es vēlējos vienkārši pateikties kolēģiem par ļoti konstruktīvajiem komentāriem, jo īpaši liels paldies par toni, kas valdīja šajās sarunās. Mēs uzsvērām to, cik svarīga ir programma Eiropas nākotnē. Es ceru, ka mēs varēsim izmantot šo vienprātības atmosfēru, un es gribētu arī aicināt kolēģus sadarboties. Tas mums ļautu pārstāvēt visas grupas galīgajā ziņojumā. Tas, tāpat kā arī apārsnes 2020, ir jāskata kopīgi, jo gal galā šie jautājumi ir ļoti cieši saistīti. Paldies, dāmas un kungi! Līdz ar to Mūsu šī rīta komitejas sanāksme ir beigusies. Gribētu jums atgādināt, ka balsojums par šo punktu ir paredzēts 29. Eh, maijā. Lielas paldies un slēdz sanāksmi!